sesiju es pasludinu par atkal atkārtu un 27. Eh, februāra sanāksmes protokols ir eh, jau pieejams vai kādam ir kas komentējams vai iebilstams? Nē? Labi, dāmas un kungi. Pirms diviem mēnešiem tika nolaupīta Saharova balvas uh, laureāta.